Stuknęliśmy, proszę Państwa, trzy razy młot. E, dāmas un kungi, es ierosinu sākt e, mūsu sanāksmi. Es saprotu, ka esat paņēmuši līdz balsošanas kartiņas. Vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs visus mūsu šīs dienas sanāksmē mums bija, būs arī koordinātori tikšanās ar Bulgārijas ministru, kurš pārstāvēs prezidentūru. Bet tagad sāksim ar balsošanu. Un sāksim ar ziņojumu par perspektīvām un izaicinājumiem um, apikultūras sektorā, un kā jūs atceraties, tad bija vairāk nekā 400 grozījumi, un bija arī grozījumi no NV puses, bet tagad došu vārdu uh, mūsu referentei lūdzu. Köszönöm szépen. Referentam lódz. Perc erejéig szeretném megköszönni a titkárság Marilla Crespo és minden egyes frakció advisorének a segít. Vēlos īsumā pateikties uh, visu politisko grupu sekretariātiem par palīdzību, visiem, kuri man palīdzēja šai darbā. Tāpat paldies arī ēnu referentiem. Bija iesniegts liels skaits grozījumu. Uh, bet, eh, nu, mēs esam tagad eh, sagatavojuši, manuprāt, visiem pieņemamu eh, projektu. Mums ir 39 kompromisa grozījumi sagatavoti un ir palīdz, paredzēt arī 30 ehm, atsevišķu balsojumu. Bardzo dziękuję. Lielas paldies! Un vēlos sveikt mūsu vidū arī mūsu viesus, lauksaimniekus no Austrijas, kuri ieradušies pēc uh, deputāta Vaica ielūguma. Sveicam jūs visus! Um, šī balsošana ir tāda visai tehniska procedūra, bet tēma, protams, ir ļoti svarīga. Um, tātad uh, balsosim par kompromisiem elektroniski un uh, Tad uh, koordinātori lūdzu ieņemiet savas vietas. Tātad pirmais kompromiss. Sākam balsot. Dziękuję. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss sākam balsot. Ceturtais Trešais kompromiss atvainojas. Beidzām balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Ceturtais kompromiss. Beidzām balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 268. grozījums. Sākam balsot. Tātad kurš pār? 268. Paldies, pieņemts. Tālāk Grozījums 239 pār pret noraidīts. Balsojam pār sesto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7a kompromiss. Sākam balsot. balsojam kopā ar eh, CAF grozījumu. Beidzam balsot. Tālāk pārējiem pie 9A kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pārējām pie grozījuma NV39, kurš par pieņemts. Grozījums 378 pār, pret, at, noraidīts. NV 17, kurš pār? Pieņemts. Kompromiss 10. Sākam balsot par desmito kompromisu. Beidzām balsot. Pieņemts 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 13. kompromiss. Sākam balsot par 13. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums NV40. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es atvainojos. Sociāldemokrāti viens par daudz. pieņemts kompromiss ar divām divu balsu vairākumu. Nē, es atvainojos, tātad NV 40 grozījums pieņemts ar divām balsīm vairāk. Tālāk 14. kompromisa grozījums. Sākam balsot par 14. kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 346. un 347. grozījumi. Kurš par šiem diviem identiskiem grozījumiem. Pret? Noraidīts. Tālāk NV15 par? Pieņemts. Grozījums 301. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim par 301. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. NV13 grozījums līdz ar to atkrīt pārējām pie 391. grozījuma, kurš par pret norēdīts. NV18 Tātad pārbaudīsim 391. grozījumu elektroniski. Sākam balsot par 391. vēl. Beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk NV18. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. NV18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. NV22. Kurš par? Pret? Pieņemts. Nē, pārbaudīsim elektroniski. Sākām balsot elektroniski par 22. NV grozījumu. Beidzam balsot. ar viens balss vairākumu pieņemts. Dēsa kungs, es atvainojos, tā bija mana kļūda. Tālāk, 15. kompromisa grozījums. Sākam par to balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Grozījums NV29. Kurš par? Pieņemts. 287. grozījums par pieņemts. 422. grozījums par pieņemts. 420. Pārbaudīsim 422. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Vai varētu pārbaudīt vēl 287. grozījumu? Mēs beidzām gan par to balsot, bet eh, pēc deputātas lūguma atgriežamies pie 287. 287. grozījums. Pārbaudam elektroniski. 287. Beidzam balsot. Pieņemts. 422. Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 423. grozījums par pieņemts. Grozījums NV28, kurš par pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 26. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 27. Sākam balsot par 27. kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 439. grozījums. Par? Pret? Noraidīts. 4, 4, 1 grozījums. Kurš? Nē, es atvainojos, 4, 4, 0. Par? Pret? 4, 4, 1 atkrīt, jo tas ir atsaukts. Tagad balsojam par 4, 4, 0. Withdrawn? On this. And then, then the last we vote for, for zero. No, no, false, because AV28 was... Ah, okay. Uh, yes. Tātad labojums. Tā kā 28. NV grozījums uh, tika pieņemts, tad mēs nebalsojam par 440. grozījumu. Sākam balsot par 29. kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Kompromis 29. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 450. un 451. grozījumi. Kurš par šiem abiem grozījumiem? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Paragraf 450, 450. 450. un 451. Beidzam balsot. Noraidīti. Grozījumi 452, 453 kopā. Kurš par? Paldies, pieņemts. 454 atkrīt. Pārējām pie 31. kompromisa grozījuma. us if... No, this was not adopted, so Aha, okej. Okay. Głosujemy poprawkę... Tātad balsojam par grozījumu 454. Kurš pār? Pret? Noraidīts. Tātad vēlreiz 31. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Zamykam głosowanie. Šien. Pieņemts, pārējām tālāk pie 32. kompromisa grozījuma. Sākam balsot elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 476. grozījums. Kurš par? Pieņemts. Tālāk NV50 par pieņemts. NV 52 par pieņemts. Grozījums 464 un 484. Balsojam kopā. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 464 un 484 kopā. Beidzam balsot. Norādīts. Tādā gadījumā balsojam par 277. Kurš pār grozījumu 277? Paldies, pieņemts. Kompromis grozījums 33, kurš pār Sāk, nē, es atvainojos, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pirmais grozījums. Dantē, Proktors Niklsons un tā tālāk, kurš par pieņemts. Tālāk otrais grozījums par pieņemts. Kompromiss A. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk grozījums NV4. Kurš par? Paldies, pieņemts. Kompromiss C plus D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums NV42. Kurš par NV42? Paldies, pieņemts. Kompromis grozījums E. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Kompromisa grozījums G plus H. Tātad G plus H sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk kompromiss romiešu viens. Sākam balsot par kompromisu romiešu viens. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 81. Kurš par? Pieņemts. Kompromiss L Sākam balsot. Beidzam balsot. Pārējiem pie kompromisa M. Sākam balsot elektroniski. Pieņemts. Tālāk kompromiss N. Sākam balsot par N kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums NV6. Kurš par NV6? Pieņemts, paldies. Kompromiss O. Sākam balsot elektroniski par O kompromisu. Beidzam balsot. O kompromiss pieņemts. Pārējām pie kompromisa P Sākam balsot par kompromisu P. Beidzam balsot. Kompromiss P pieņemts. Tālāk kompromiss grozījums Q plus R. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss Q plus R pieņemts. Tālāk kompromiss grozījums U plus V. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromisi U plus V pieņemti. Tālāk kompromis grozījums X, Y un Z. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pārējiem pie kompromisa AA plus AB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie grozījuma 160. Kurš par? Pieņemts, paldies. Kompromiss grozījums AC plus AD plus AE. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šie kompromisa grozījumi pieņemti. Tālāk pārējām pie kompromisa grozījuma AF. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējām pie kompromisa grozījuma AF. A jauns. Sākam balsot. Beidzām balsot. Paldies! Kompromiss pieņemts. Tālāk balsojām par rezolūcijas tekstu ar grozījumiem kopā. Sākam balsot elektroniski. Paldies! Beidzam balsot! Pieņemts. Jā, jāsaka, ka um, referents uh, lika mums atkārtot alfabētu. Jā, ļoti labi. Tagad došu vārdu ziņojuma autoram, lūdzu. Szépen a 486 módosító indítvány is azt... Uh, Dies 100, 400, vairāk kā 400 grozījumu. Tas liecina par to, ka bija ļoti liela interese mūsu kolēģiem par šo jautājumu. Pateicos visiem, kas piedalījās šai darbā. Manuprāt, tas ir ļoti saskaņots ziņojums, ir uh, ņemtas vērā dažādu pušu intereses un grozījumi ir padarījuši šo dokumentu vēl zaļāku 28. februārī šeit plenārsēdē mums būs vēlreiz balsojums par šo jautājumu. Paldies ziņojuma autoram. Bija ļoti daudz grozījumu, bet liels prieks, ka mums izdevās pieņemt kompromisu grozījumus. Vēlreiz vēlos tātad par to pateikties. Pārējiem pie sastāv darba kārtības punkta, tas ir daudzgadu finanšu ietvers laika posmā pēc 2020. gada atzinuma autora Sofija Ribeiro. Tas ir pašinstīvas ziņojums, kas sagatavots budžeta komisijā. Komitejā es atvainojos, un tagad došu vārdu Ribeiro kundzei lūdzu. Obrigada, Sr. Presidents. Permitam uma primeira. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem no visām politiskām grupām par lielisko sadarbību un par to, ka mums tik ātri izdevās vienoties par septiņiem kompromisiem, par kuriem būs balsošana. Un tie aizstāja aptuveni pusi no iesniegtajiem grozījumiem. Tāpat gribu pateikties komitejas sekretariātam un ETP konsultantiem. Uh, Tagad dažos vārdos par šo uh, ziņojumu. Mēs uh, ļoti apņēmīgi paužām atbalstu kopēji lauksaimniecības politikai un lauksaimniekiem. Ir uh, norādīts, cik svarīga KLP ir, lai garantētu lauksaimnieku ienākumus, lai viņi varētu uh, nodrošināt kvalitatīvu pārtiku pietiekamā daudzumā un tā pašā laikā eh, arī ievērotu dzīvnieku labdarības eh, principus un nodrošinātu saprātīgas eh, cenas ir jāstiprina atbalsts lauksaimniekiem vai vismaz jāsaglabā pašreizējā situācija. Pašreizējā KLP ir divi pīlāri, ir mm, tiešie maksājumi, un mēs iebilstām pret centieniem KLP renacionalizēt. Uh, pat ņemot vērā Brexitu, mēs uzskatām, ka ir turpmāk arī jāaizstāv KLP, un tā ir arī laba garantija sociālai un teritoriālai kohēzijai, tīpaši attālos un kalnu reģionos. Ir jāaizstāv ģimenes uzņēmumu intereses, uh, lauksēmniecībā, jādomā par maziem vidējiem uzņēmiem, bet tāpat laikā jāatbalsta arī lielie uzņēmumi, kas eksportē preces par 130 miljārdiem eiro. Ir jāsniedz atbalsts tiem lauksēmniekiem, kam tas visvairāk nepieciešams, un mēs ceram, ka programmas posēji finansējums tiks palielināts. Un noslēgumā ir arī jācīnās pret nega, negodīgu konkurenci, ar ko, diemžēl, nāks saskarties. Pēc balsojuma mēs uh, ceram, ka uh, izdosies uh, pieņemt šo dokumentu un ka mēs varēsim arī turpmāk aizstāvēt mūsu vēlētāju intereses. Um, mēs ļoti ceram, ka jūs apgalvojums par teritoriālo kohēziju uh, Uh, apgrūtinātas lauksaimniecības teritorijās uh, noteikti atspogļosies arī budžeta pozīcijā. Sāksim balsot. Pirmais kompromis grozījums sākam balsot. Kompromis grozījums viens. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie devītā grozījuma. Kurš par devīto grozījumu? pret, noraidīts, noraidīts tātad. Pārējām pie kompromisa grozījuma 1A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromisa grozījums 1A pieņemts. Pārējām pie grozījuma 18. Kurš par? Pieņemts. Tālāk grozījums 21. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 25. Par? Pieņemts. Grozījums 10. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski desmito grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Norādīts. Grozījums 28.30, kurš par pieņemti. Grozījums 29.31, kurš par pieņemts. Tālāk kompromiss grozījums 2. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie 38. grozījuma, kurš par, pret, norādīts. Grozījums 44, kurš par, pieņemts. Grozījums 45, kurš par, pieņemts. Grozījums 47, kurš par, pieņemts. Grozījums 49, kurš par, pret, norādīts. Grozījums 50, kurš par, pieņemts. Grozījums 51, kurš par, pieņemts. Grozījums 52, kurš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 52. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 52. grozījums pieņemts. Tālāk grozījums 53. Kurš par? Pieņemts. Kompromis grozījums 3. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Kompromis przyjęty, przechodzimy. Kompromiss pieņemts, tālāk 57. grozījums. Kurš par 57. grozījumu? Kurš pret? Norādīts. Tālāk grozījums 62, kurš par, pret, norādīts. 66. grozījums par, pret, norādīts. 69. grozījums par, pieņemts. Kompromisa grozījums 4. Sākam balsot. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie balsošanas par 72. grozījumu. 72. grozījums. Kurš pār? Paldies, pieņemts. 72. 72. 72. Ah, yes, okay. 72. Okay. Kompromis, po, poprawka z Tālāk, groz, tātad grozījums 72. Kurš ir par to? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Zamikam. Przyjęty. Poprawka. Pieņemts. Tālāk grozījums 78, kurš par. Pieņemts. Grozījums 79. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 83. Tad mums jābalso arī par 75. grozījumu labojums. Tātad atgriežamies pie grozījuma 75, ko palaidām garām. Kurš ir par? Pret? Norādīts. 78. Kurš par 78. grozījumu? Pieņemts. 79. Kurš par? Pieņemts. 83. grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tālāk grozījums 85 un 86 identiski grozījumi pārbaudīsim 83. grozījumu. Sākam balsot elektronus par 83. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Norādīts. Tātad 85. 86. grozījumi, kurš par? Pret? Norādīti. Pārbaudīsim? Labi, pārbaud, Mēs atvainojamies, tā ir 87. grozījums, kurš par pieņemts, 88. grozījums par pieņemts, 89. grozījums par pret noraidīts. 90. Tātad pārbaudīsim 89. grozījumu elektroniski. Zamikam. Beidzam balsot. Norādīts. 91. grozījums par, pret, noraidīts. 92. grozījums par, pret, noraidīts. Grozījums 93 par, pret, noraidīts. Grozījumi 95 un 96, kurš par, pieņemti. Grozījums 97, kurš par, pieņemti pret, norādīts. 98. grozījums par, pret, norādīts. Tālāk kompromisa grozījums numur 5. Sākam balsot elektroniski. Zamykam głosowanie. Kompromis. Pieņēmts kompromiss numur 5, tā, tālāk pārējām pie 102. grozījuma. Paldies, pieņēmts. Grozījums 104. Kurš par? pieņemts. 107. grozījums, kurš par, pieņemts. 108. grozījums, kurš par, pieņemts. 110. grozījums, kurš par, pieņemts. Kompromiss numur 6. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts pārējām pie 121. grozījuma un arī 125. tie ir identiski grozījumi. Kurš par? Pret? Noraidīti. Grozījums 122. Kurš par? Pret? Noraidīts. Grozījums 124. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim 124. grozījumu, sākam balsot. Odrzucona, ale zamykam głosowanie. Beidzam balsot. 124. grozījums norēdīts. 126. grozījums. Par? Pret? Pieņemts. 127. grozījums, kurš par, pieņemts. 128. grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 128. grozījumu. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot 128. grozījums norēdīts ar nelielu balsu vairākumu. Tālāk septītais kompromis grozījums sākam balsot. Zamekam gusovani. Beidzam balsot. Kompromis grozījums pieņemts pārējām pie 131. grozījuma. Kurš pār? Paldies, pieņemts. Tālāk 132. grozījums. Kurš par? pret? Noraidīts. Grozījums 133. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tādējādi pārējām pie atzinuma teksta ar grozījumiem. Kopā sākam balsot elektroniski. Personālais balsojums. Otwieram głosowanie od całości. Poprawka całość przyjęta. Tātad teksts pieņemts ar visiem grozījumiem grozījumiem ar 32 balsīm par, 3 pret, vai eh, ziņojuma autori vēlas izteikties? Lūdzu, vārds jums. Obrigada, Sr. Presidente. Queria mesmo só agradecer a todos os colegas Paldies! Es eh, vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā darbā, Tātad tas bija e, ļoti spēcīgs mūsu lauksaimniecības komitejas pateiktais par šo jautājumu, un es tiešām ceru, ka atbildīgā komiteja būs pietiekama ambicioza un iestāsies par lauksaimniekiem un lauksaimniecību Eiropā. Paldies! Liels paldies e, ziņojuma autorei! Lielas paldies arī ēnu referentiem. Balsojums budžeta komitejā būs 21. un 22. februārī. Vēlreiz liels paldies un pārējām pie 7. punktu darba kārtībā. Tātad tas ir ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu. Atbildīgā uh, komiteja ir budžeta komiteja, uh, atzinumu sagatavojas uh, Kaputo kungs. Lūdzu, vārds jums, Kaputo kungs. Sī, grazie, grazie, prezidente. Semplicemente per... Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlējos vienkārši pateikties visām politiskajām grupām un to ēnu referentiem par darbu, kas ir ieguldīts šajā dokumentā. Ļoti svarīgs dokuments, kurā mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni, īpaši par Eiropas Savienības pašresursiem, kurus ir paredzēts ievies nākotnē. Tā tad. Protams, atzinums ir pietiekami daudzšķautņains, un to pieņemot, mēs pateiksim pilnīgi skaidri, ko mūsu komiteja uzskata šajā jautājumā. Tātad temats tiešām ir ļoti aktuāls, un pāriesim pie balsošanas. A kompromiss sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts pārējām pie B kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pārējām pie C kompromisa. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts pārējām pie D kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts pārējām pie 43. grozījuma. Kurš ir par 43. grozījumu? Pieņemts. 44. grozījums par Pieņemts. Paldies. 40 desa kungs varbūt paceliet roku skaidrāk, lai var saprast. Tālāk. 45. grozījums par. Pieņemts. 48. grozījums atkrīt, jo 44. tika pieņemts. Tālāk 49. un 50. grozījumi. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tālāk 52. grozījums. Kurš par 52. grozījumu? Pieņemts, paldies. 38. grozījums, kurš par? Pieņemts. 51. grozījums, kurš par? Pret? Noraidīts. 3. Pārbaudīsim elektroniski 51. grozījumu. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to tri, jābalso pa 3.9. Kurš pār? Pret? Noraidīts. Balsojam par. Nu. No. Labi, elektroniski pārbaudam 39. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, nu, bija vērts pārbaudīt, jā. Tālāk balsojam par e-kompromisu. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. pieņemts pāriem pie sastā grozījuma, kurš par pieņemts, paldies. Tālāk 40. grozījums par pret noraidīts. 42. grozījums par pret noraidīts. 50. Pārbaudīsim. 42. Pārbaudām 42. grozījumu. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Ļoti labi, es domāju, ka pārbaudījām. Tālāk 59. Pret norādīts 60. grozījums par pieņemts, 61. grozījums par pieņemts 63. par pret noraidīts 64. par pieņemts. Un balsojām par tekstu kopumā. Ar grozījumiem personālais balsojums sākam balsot elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojums budžeta komitejā būs 21. un 22. februārī. Vai ziņojuma autors vēlas izteikties? Ne? Kaputo kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Balsojums skaidri apliecināja ieguldītā darba nozīmīgumu un apliecina arī lauksaimniecības komitejas pateikto. Paldies visiem! My też tak myślimy, potwierdzamy. Jā, mēs arī tā domājam, un eh, vēlreiz vēlos pateikties Kaputo kungam un visiem pārējiem. Pārējām pie astotā punkta darba kārtībā, tas ir eh, netika attīstītie reģioni Eiropas Savienībā un e, Dančīlas kundze bija atzinuma sagatavotāja, vadošā komiteja ir e, reģionālās attīstības komiteja, un tur ziņojuma autori bija Gīfrīdas kundze. Pārējām pie uh, balsošanas. Uh, vai Tātad koordinators teica, ka izteikties e, nevēlas, bet jāsaka, ka šis e, atzinums norādīja uz e, to, ka atpalikušākajos reģionos lauksaimniecības sektors nesaņem vajadzīgo atbalstu. Un lūdzu nodot mūsu vārdā atzinuma autorei pateicību par šī atzinuma sagatavošanu pāriesim pie balsošanas. Sākam ar A kompromisu. Beidzam balsot. Kompromiss A, pieņemts pārējām pie grozījuma 27. 27. grozījums. Kurš pār? Pieņemts, paldies. Tālāk 28. grozījums pār pieņemts, 29. grozījums pār pret pieņemts, bet pārbaudīsim vēl elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Es taču teicu, ka pieņemts. Tālāk 30. grozījums, kurš par pieņemts. Kompromiss B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pārējām pie C kompromisa. Sākam balsot par C kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts pāriem pie 39. grozījuma. Kurš par 39. pieņemts? Grozījums 44. Kurš par? pret noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski 44. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tādā gadījumā Balsojam par kompromisu D. Sākam par, balsot par D kompromisu. Beidzam balsot. Przechodzimy, przyjęty, przechodzimy do poprawki. Pieņemts pārējām pie 52. grozījuma, kurš par? Pieņemts, paldies. E kompromiss, sākam balsot. Zamykam balsošanu. Beidzam balsot. Grozījums 62. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 63. Pieņemts. 65. grozījums. Pieņemts. 68. grozījums. Pieņemts. F kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Zamekam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss grozījums pieņemts, pāriem pie kompromisa grozījumu G. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 71. Kurš par? Pret? Noraidīts. Grozījums 72. Par? Pret? Noraidīts. Grozījums 79 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 79. grozījums sākam balsot. Zameka Busovamija. Beidzam balsot. 109. grozījums pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums H. Sākam balsot. Beidzam balsot kompromiss H. Pieņemts. Pārējām pie grozījuma numur septiņi. Kurš par? Pieņemts, paldies. Grozījums numur astoņi. Kurš par? Paldies, pieņemts. Tālāk. Grozījums 11. Kurš par? Pieņemts. Kompromiss I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums, kurš par? Pret. Norādīts. 17. kompromiss, kurš par? Pieņemts. Pārējām pie balsošanas par atzinuma tekstu kopumā ar grozījumiem personālas balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Šis atzinuma teksts ar grozījumiem pieņemts. Vēlos uh, pateikties um, atzinuma autorei un visiem, kas palīdzēja tā sagatavošanā, pārējām pie devītā punkta darba kārtībā. Tas ir mūsu pēdējais balsojums, un tas ir atzinums par 2016. gada budžeta, vispārējā budžeta izpildi. Atzinuma autori Kadenbachs kundze. Varbūt var lūgt jūs iepazīstināt mūs īsumā ar. Š uh, šo atzinumu, grozījumiem. Ja jums nav nekas sakāms, tad labi, sākām ar pirmo kompromisu. Sākam balsot. Par pirmo kompromisu. Tātad Balsošanas iekārtas ir atvērtas, beidz, sākam balsot un beidzam balsot. Pirmais kompromis grozījums pieņemts, pārējām pie ceturtā grozījuma. Kurš pār? Paldies, pieņemts. Piektais grozījums. Kurš pār? Pieņemts, paldies. Sastais grozījums. Kurš pār? Pieņemts, paldies. Septītais grozījums. Kurš pār? Pret? Noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par septīto grozījumu. Beidzām balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par. Pieņemts. Devītais grozījums par. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pieņemts. Piec, vienpadsmitais grozījums par. Pieņemts. Desmito pieņēmām. 11. grozījums, kurš par? A, mēs palaidām garām vēl 15. grozījumu. Kurš par 15. grozījumu? Pieņems, paldies. Tātad 11. grozījums. Kurš par? Pieņemts. 12, 13 atkrīt, 14 grozījums. Kurš par? Pieņemts. 16. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pieņemta. Otrā daļa par, pret, noraidīta. Tālāk 17. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pieņemta. Paldies. Otrā daļa par pieņemta. Paldies. Pārbaudīsim elektroniski. Sāksim balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Norādīta. Tālāk 18. grozījums, kurš par pieņemts. 19. grozījums. Tehniskais kompromiss numur 2. Sākam par to balsot. Beidzam balsot. Otrais kompromiss grozījums pieņemts. Pārējām pie 23. grozījuma. Kurš par? Pieņemts. Paldies. 24. grozījums par. Pieņemts. 25. grozījums par. Pieņemts. 26. par. Pieņemts. 27. par. Pieņemts. 28. par. Pieņemts. 29. par. Pieņemts. 30. par. Pieņemts. 33. par. Pret. Noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 33. grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts 34. kurš par, pret, noraidīts pārējām pie balsošanas par atzinumu tekstu ar grozījumiem, kurš sākām elektroniski balsot. Beidzam balsot. Šis atzinums eh, pieņemts un par to tiks balsots martā vai aprīlī godātie deputāti. Niko, kungs, lūdzu. Taču možda se pozdravim sa spriemantu no dnešnja doklada. Kolēģi, es domāju, ka mums vajadzētu uh, sevi apsveikt ar uh, šā ziņojumu pieņemšanu par bitēm. Un es gribētu jums arī uzdāvināt medu no Bulgārijas, kas ir unikāls uh, produkts. Un tas būs arī uh, pirmais uh, Bulgārijas uh, izstrādājums ar uh, aizsargātu izcelsmes norādi. Paldies, deputāta kungs! Eh, pēcpusdienā eh, mēs veiksim pie mums eh, Bulgārijas lauksaicismīns, kurš pārstāvēs prezidentūru. Nu, tad redzēsim, kas viņam sakām šajā sakarā. Tā, godātie deputāti. Pūkstens ir 8 minūtes pāri desmitiem. Koordinātoru sanāksme Vai mēs varētu sākt bez 15, 11. Jūs piekrītat, jo tā bija paredzēta 11. Nē, jeb tagad? Labi. Labi, labi. Tad Agņūkungs, bet tehniskais pārtraukums un tad tu līdz sākam koordinātoru sanāksmi pēc tehniskā pārtraukuma. Paldies!